pie Gutelandes ziņojuma ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā. Tas ir pēdējais no īšiem ziņojumiem. Četras minūtes vārds Gutelandes kundzei. Ketalman. Prieksēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem par ļoti veiksmīgo sadarbību. Šis ir parlamenta atbildes uh, dokuments 2017. Eh, gada rezultātu apkopojumam. Mēs eh, esam darbojušies šādi piecu gadu laikā, mēs skatāmies uz kvalitāti, efektivitāti un tiesiskuma neatkarību un objektīvumu dalību valstīs. 17. gadā komisija nāca klajā ar jauniem aspektiem, kā vērtēt tiesiskās sistēmas dalību valstī, piemēram, kā patērētājs vērtē tiesvedību un kā patērētāji vērtē, piemēram, naudas atmazgāšanas lietu izskatīšanu. Un tomēr parlaments uzskata, ka vēl ir daudz darāmā, lai šis rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā būtu pārskatāmāks. Piemēram, savā ziņojumā es runāju par to, ka neatkarīgai tiesu sistēmai ir demokrātijas pīlāra un varētu teikt viena no trim vaļiem būtiskākā loma spēlējama. Uh, Un eh, tiesu sistēmai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai, tajā skaitā arī politiski neatkarīgai un pats par sevi saprotams ekonomiski neatkarīgai. Mēs augstu novērtējām neatkarīgas prokuratūras lomu, dažādu ziņojumu un komunikē sagatavošanas lomu, tas ir ļoti svarīgi. Mums e, joprojām ir žēl, ka trūkst statistikas datu zināmās datu kategorijās un vēlētos mudināt dalību valsts iesniegt šos datus komisijai. Griežamies pie komisijas, lai tā izstrādātu jaunas kritērijas, kā labāk izvērtēt tiesu sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šeit vēlētos e, pieminēt Venēcijas konvenciju par tiesiskas valsts kritēriju izpildi. Nākamais eh, - iedzīvotājiem pieejamā juridiskā palīdzība. Piemēram, minoritātēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pēdējā laikā arī migrantiem, cik pieejama ir juridiskā palīdzība. Šajā rezultātu apkopojumā skaidri saskatāms sieviešu tiesnešu īpatsvara samazinājums, un šeit arī mums visiem vēl ir daudz darāmā. Mums ir nepieciešams labāks vienlīdzības starp dzimumiem sadalījums. Un, protams, tiesas, jo eh, dzimuma vienlīdzība var uzlabot tiesu sistēmu neatkarību. Tā tad eh, Piemēram, tiesnešiem vajadzētu iziet īpašu apmācību par dzimumu lomām un stereotipu, stereotipu graušanu. Noteikti vajadzētu arī paskatīties uz, tiem, uz tām tiesvedībām, kuras dalību valstīs ir vadošās. Komisijai vajadzētu ieviest jaunu kritēriju, kāda ir tiesvedība uh, kurā prasītājs vai cietušais ir diskriminētās grupas. Ir nepieciešama arī informācija par kolektīvo iesniegumu, kopu iesniegumu, un dalību valstīm ir jānodrošina labāka patērētāja aizsardzība un sabiedrības veselības mērķi īstenošana. Piemēram, dīzeļgaita skaidri parāda, ka negodīga uh, uzņēmuma rīcība ietekmē iedzīvotāju veselību, bet kādas ir iedzīvotāju tiesības eh, celt civilu prasību pret šādiem negodīgiem uzņēmumiem. Un noslēgumā vēlētos vēlreiz pateikties visiem ēnu referentiem par izcilu sadarbību, un, protams, mēs mudinām komisiju ņemt vērā, bet tiešām ņemt vērā parlamentu ieteikumus. Paldies! Čie, kolēga. Liels paldies, godātie kolēģi! Es tagad saņēmu divus pieteikumus izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Marijas kungs lūdzu kā pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Tiesu neatkarība dalība valstīs ir principiāla. Taču tieši Grieķijā šeit uh, šī situācija ir sasūpojusies. Ir memorands, kas uh, nosaka, ka jā, notiek tiesas process, kas uh, atceļa uh, budžeta pasākumus, kurš šajā memorandā ir ierakstīti, tad valdībai ir jāpieņem jauni pasākumi. Tas nozīmē to, ka trojka veicina tiesu neatkarības sagraušanu. Grieķijā prezidents pieņem lēmumus. Tas nozīmē to, ka Grieķu tiesu neatkarība Grieķijā ir apdraudēta. Mēs taču redzam, kā rīkojās trojka un kā tādējādi tika ietekmēta trojkas eh, vadīto valstu neatkarība. Paldies! Tagad vārds Hautals kundzei, mūsu vicepriekšsēdētājas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, un es vēlos pateikties uh, mūsu referentei Gutelandas kundzei, kā arī par lielisko sadarbību darba gaitā. Ziņojums pieprasa komisiju nākamā gada darbā pievienot kolektīvās um, procedūras. Es priecājos, ka komisija atbalsta šo priekšlikumu, ir publicējusi arī attiecīgu priekšlikumu, kamēr mēs strādājam pie šī priekšlikuma. Šis likumdošanas priekšlikums kolektīvajām prasībām var nodrošināt efektīvu strīdu risināšanas sistēmas, mazināt nepamatotus ierobežojumus uh, tiesām pārobežu gadījumos. Priekšlikums uh, varētu pētīt, kā var piemērot šo procedūru, tad, kad uzņēmumi ir piedalījušies uh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos ārpus Eiropas Savienības. Bieži vien dažādu juridisko, tehnisko detaļu vai trūkstošu likumu dēļ uh, principā nav piekļuvis taisnīgumam vai uh, kādu veidu kompensācijai. Paldies! Mavrides kungs lūdzu kā noslēdzošais runātājs. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties referentei un ēnu referentiem par šo lielisku sagatavoto ziņojumu. Taču vēlos paust divus konkrētus uh, komentārus. Pirmkārt, diemžēl nespastāv vienprātība par Eiropas akī piemērošanu īpaši attiecībā uz vadlīnijām no Eiropas Savienības tiesas. Šo es pieminu tādēļ, jo uzskatu, ka tie, jo man ir īpaši uzskati attiecībā ar nolēmumiem banku sektoru jomā. Mums ir jāpārbauda drūpīgāk šī situācija. Trūkst šo tiesas nolēmumu īstenošana, tas, protams, ka ietekmē tiesiskumu. Un noslēgumā nākamais punkts, ka, par ko gribēju runāt, vēlos pieminēt priekšlikumu, ar kuru cenšas panākt to, ka Kipras ziemeļu daļā uh, piedara Eiropas Savienībā. Diemžēl tas tā nevar notikt, jo Turcijas armija to nepieļauj. Paldies, un tagad došu vārdu komisārs Bultas kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es eh, ļoti vēlos pateikties referentei Gutalandas kundzei un parlamentam par paveikto darbu, strādājot pie šī dosjē. Mēs esam kopīgi apņēmušies spēcināt tiesu sistēmu neatkarību un efektivitāti mūsu dalībvalstīs. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi ekonomiskai attīstībai, sociālajam mieram un drošai Eiropai. 2018. gada situācijas tiesiskuma jomā apkopojums šodien komisijā tika pieņemts, un es priecājos, ka, tas, ka jūs uh, savā ziņojumā ņemat vērā ļoti daudz šī apkopojuma elementus ir jāatgādina, ka šis apkopojums ir bijis instruments, kas nepārtraukti ir uzlabojies, un jūsu paustie ieteikumi arī nākotnē tiks ņemti vērā. Jūsu ziņojums pieprasa Eiropas Savienības tiesiskuma rezultātu apkopojumu paplašināšanu. 2018. gada apkopojums ir aptvērs arī tādas jomas kā nelegāli iegūto naudas līdzekļu atmazgāšanu, kā arī ietver visus gadījumus dalībvalstīs šajā sektorā, kas ir notikuši. Tas liecina par to, ka apmēram pusē no dalību valstīm eh, pirmās instances lietas eh, izskatīšanai bija nepieciešama vidēji viens gads un ļoti daudzās dalību valstīs vidēji divi gadi. Jūs pieprasat publisko valsts prokuroru statusa saglabāšanu un automašanu autonomijas nodrošināšanu un var priecāties, ka šis apkopojums pirmo reizi sniedz pārskatu par to, kā kādas ir prokuratūras eh, un tos struktūra dalībvalstīs. Šis apkopojums arī attiecīgi tiek ņemts vērā sagatavojotos ziņos par dalībvalstīm. Runājot par tiesu neatkarību, mēs izvērtējam nacionālo legālo ietvaru neatkarības iespējas ciešā sadarbībā ar juridiskiem tīkliem. Mēs cenšamies veicināt tiesisko neatkarību gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai. Mēs atbalstam prioritātes piešķiršanu IKT instrumentu izmaiņu izmantošanai. Tas arī attiecīgi tiek atspoguļots apkopojumā, kur ir pieminēti IKT izmantošana tiesu tiesās un izskatot lietas, kā arī nodrošinot tiešais pakalpojums. Uh, Tāpat arī mēs uh, šeit aplūkojam īpašas grupas, kā bērnus, neredzīgos, uh, citus cilvēkus ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu attiecīgu apmācību tiesu sistēmas strādājošiem, strādājot ar šādiem cilvēkiem. Runājot par tiesiskām apmācībām, šobrīd mēs īsi uh, vērtējam 2018. gada stratēģiju, balstoties uz publiskajām konsultācijām. Ir būtiski pieminēt to, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai izstrādātu tādus informācijas uh, instrumentus kā Eurojustist apkopojums, ir datu apkopošana. Mēs vēlamies pateikties parlamentam un par aicinājumu dalībvalstīm sadarboties. Mums ir jāpaturprātā šī apkopojuma mērķi, un iespējas apkopot uh, pamatotus datus vienkāršotā veidā, atbilstot visām Eiropas Savienības prasībām. Godātie parlamenti, jūsu ziņojums un rezolūcija ir ļoti aktuāla, īpaši ņemot vērā prioritāti, kādu piešķiram Eiropas Savienībā tiesiskumam. Es ticu tam, ka ar jūsu atbalstu šī apkopojuma instruments turpinās attīstīties un attiecīgi varēs nodrošināt dalību valstīs neatkarību, efektivitāti savās tiesu sistēmās, kas ir nozīmīgi, lai turpinātu uzturēt tiesiskumu dalību valstīs. Liels paldies! Liels paldies, komisāri! Ar to mēs esam noslēguši diskusijas. Rītdien notiks.